debates par uh, rezolūcijas priekšlikumu padomas direktīvai, ar ko īsteno um, noslēgto pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpas nozarē. Pirmā izteiksies Līza Līna. Paldies! Es tikko skrap kāpnēm. Veselības aprūpas sektora darbinieki eh, cieš no asiem savainojumiem katru gadu. Lielākā daļa no tiem, kas eh, cieš no šādiem ievainojumiem un arī viņu ģimenes, ļoti ilgu, ilgu laiku gaida, vai viņi būs uh, saindējušies ar kādu no uh, slimībām, tādu kā HIV vai uh, hepatīts B. Es gribētu nedaudz atgūt elpu, jo tikko uzskrēju pa kāpnēm un tāpēc nevaru parunāt. E, risks, ka e, cilvēks būs savainojis ar, e, saindies ar kādu infekciju, bieži vien ir ļoti augsts. E, viens no 30 cilvēkiem e, gūst cepatītu C un viens no 300 e, saindies ar HIV. 2008. gadā eh, nomira kāda māsiņa, kas eh, pirms septiņiem gadiem eh, ieguva HIV, ņemot asinis no inficēta pacienta. Tāpat es varu atgādināt arī par kādu zobārsniecības māsu, kas strādāja cietumā, un viņa sadūrās ar uh, ādatu, kas tika lietota pacientam, kuram bija gan HIV, gan hepatīts B un C. Iedomājieties, kā viņa cieta gaidot, uh, lai uzzinātu analīžu rezultātus. Tagad viņa zina, ka viņa slimo ar hepatītu C. Šī māsa un uh, daudzi uh, līdzīgi darbinieki turpina vēst kampaņas par šo jautājumu. Es uh, sāku interesēties par šo jautājumu 2004. gadā, kad es apmeklēju kādu slimnīcu savā uh, vēlēšanu apgabalā. Uh, pēc tam pasaules aida dienā 1. septembrī tajā pašā gadā es sarīkoju izstādi kopā ar Stīvenu Jūzu šeit Eiropas parlamentā. Uh, veselības aprūpas sektora darbinieki visā Eiropas Savienībā ieradās pie mums, uh, devās uz, pie mums uz Eiropas parlamentu un ļoti gaidīja, ka mēs viņiem palīdzēsim. Tie, kuriem bija izdevība tikties ar šīm māsām un citiem darbiniekiem, noteikti sajūta aizkustinājumu 2006. gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par veselības sektora darbinieku aizsardzību no šāda veida ievainojumiem. Šī rezolūcija aicināja komisiju eh, sagatavot likumdošanas priekšlikumu, lai grozītu direktīvu 2054 EC, kur ir runa par eh, bioloģisku lielākiem eh, savainojumiem. Eh, bet eh, priekšlikums vēl arī nav sagatavots. Neskatoties uz to, Stīvens, jūs un es esam turpinājuši cīņu. Esmu sagatavojusi daudzus ziņojumus un rezolūcijas, esmu runājusi ehm, plenārsēdēs par šo jautājumu un esmu iesniegusi daudzus parlamenta jautājumus. Eh, komisārs Špīdli 2008. gadā mums paziņoja, ka komisija gatavo priekšlikumu un ka pavisam drīz tas būs gatavs. Taču pašā pēdējā brīdī šo priekšlikumu nobloķēja. Sociālajie partneri teica, ka viņi eh, mēģinās eh, noslēgt vienošanos. Visaturoša vienošanās tika panākta starp sociālajiem partneriem. Tas tika izdarīts 2009. gada vasarā. Mana re rezolūcija atbalsta šo vienošanos. Komisijai ir jāpieņem grozītā direktīva pēc iespējas ātrāk, tā lai komisija varētu nodrošināt, ka šī direktīva tiktu pietiekami ātri un nekavējoties īstenota. Veselības sektora darbinieki visā Eiropā ir no mums atkarīgi. Mūsu darbinieki nevar gaidīt un uh, Eh, viņi nevar turpināt strādāt šādos bīstamos apstākļos. Mums ir pienācis laiks rīkoties izšķiroši. Thank you. Paldies. Tiek jūza kunga vārds. Paldies, priekšādātāji. Es eh, domāju, ka vajadzētu ļaut runātājiem mierīgi atnākt uz savu vietu, nevis skriet augšā pa kāpnēm. Uh, Šis ir ļoti svarīgs eh, veselības eh, jomas likumdošanas priekšlikums. Mēs esam gaidījuši jau ļoti ilgi, lai šāds priekšlikums tiktu sagatavots. Eh, pirms sešiem gadiem mēs sākām runāt par šo jautājumu. Liels prieks redzēt komisāru Andoru šeit klāt, bet ļoti žēl, ka Špidlis kungs pie mums nav ieradies. Viņu bieži vien kritizē šajā plenārsēžu zālē, taču šodien mēs viņu varētu apsveikt par to, ka šis priekšlikums ir beidzot pavirzies uz priekšu. Mums vai bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai pierunātu viņu rīkoties. Viņa dienesta darbinieki turpināja viņam teikt, ka nav jēgas darboties, ka 2008. gadā jau ir panākta vienošanās par uh, risku, kas apdraud darbiniekus uh, bioloģiskā ziņā. Bet uh, tomēr šādas as, ievainojums ar asiem priekšmetiem šīs priekšlikums uh, nepalīdz uh, novērst. 2008. gadā vien, tu, viens miljonu cilvēku savainojās ar asiem priekšmetiem veselības sektorā. Tieši tāpēc mums vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk. Beidzot, komisārs piekrita rīkoties, un 2008. Eh, gadā, kā jau Liza teica, tika sagatavoti grozījumi 2000, 2000. gada direktīvā, bet pēc tam Hospīm un uh, valsts sektora arotbiedrības uh, deva signālu, ka Uh, tiks uh, formulēta vienošanās. Viņi to arī ir izdarījuši. Šī vienošanās ir ļoti laba, bet uh, dažos punktos tā ir tāda nedaudz neskaidra. Un tieši tāpēc nodarbinātības komitejā mēs esam sprieduši par šo jautājumu. Varbūt komisija varētu iz, izdot vadlīnijas, kas uh, paskaidrotu direktīvu, paskaidrotu, kā tā būtu jātransponē dalību valstu likumdošanā. Mēs atbalstam uh, komisijas priekšlikumu direktīvē un mēs uh, esam, mēs saprotam, ka veselības sektors nevar to mainīt un padomu to nevar mainīt. 26. pantā ir runāts par uh, novēršanu, profilaks un tā tālāk, bet šeit nav novērst nes, neskaidrības par risku izvērtēšanu. Tāpat nav skaidrs, kāda ir jāinformē darba devēji. Ja šīs neskaidrības tik, netiks novērstas, tad noteikti direktīvu būs grūti īstenot. Mēs gribētu aicināt komisiju sagatavot īstenošanas vadlīnijas, lai palīdzētu darba devējiem saprast riskus un saprast, kādi profilakses pasākumi ir nepieciešami, lai direktīvu varētu pietiekami labi īstenot. Uh, savainošanās ar uh, um, šķirču adatām ir uh, visplašāk sastopamais šādu veidu, šādu īvainojumu veids. Tas ļoti apdraud veselības sektora darbiniekus, jo eh, bieži vien šajā šļircēs ir eh, pacientu asinis vai citi eh, ķermeņa šķidrumi, kas viegli pārnes infekcijas. Mums ir jādomā par kopīgiem risku novēršanas mehānismiem, kas ļautu darbiniekiem izvairīties no šāda veida ievainojumiem. Visi šie pasākumi ir ļoti svarīgi. Ja netiks īstenots kāds no minētajiem elementiem, tad eh, šī direktīva nebūs pilnībā īstenota un mēs nevarēsim pilnībā um, aizsargāt darbiniekus. Jūzu kungs, priekšādētājs pārtauc Jūzu kungu un aicinu viņu runāt lēnāk. Valstīs, kur pastāv efektīva likumdošana, piemēram, Amerikas Savienotās valstis, Kanāda un Spānija, eh, ir skaidri norādīts, ka ir jāīsteno visi šie trīs elementi, lai novērstu savainošanos ar asiem priekšmetiem. Sestajā pantā pastāv kāda neskaidrība, un mēs vēlamies to novērst, publicējot eh, vadlīnijas. Līdze jau pieminēja, kādas, kādas traumas pārdzīvo cilvēki, kas uh, ir savienojušies ar asiem priekšmetiem. Šajos sešos gados, kopš mēs strādājam pie šā jautājuma, esmu ticies ar cilvēkiem, kas ir savienojušies ar ādatām, un es gribētu uzsvērt, ka šīs traumas patiešām ir dziļas e, kāds ārsts, piemēram, kas bija savainojies, vienkārši pārstāja praktizēt. Esmu ticies ar cilvēkiem, kas ir dabūjuši HIV e, tikai savainojoties ar e, šķirci cilvēki mēnešiem ilgi nezina, vai viņi ir inficējušies vai nē. Esmu ticējis arī ar atkritumu savācējiem un uh, e, cietumsargiem, kas arī ir uh, inficējušies ar HIV. Mums vajadzētu domāt arī par viņiem. Varbūt nākotnē mēs varētu kaut ko darīt arī viņu, viņu labā. Jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, ir vajadzīgas vadlīnijas par šīs direktīvas transponēšanu. Es e, domāju, ka tad mēs būsim paveikuši labu darbu un mēs varēsim uh, novērst šo vienu miljonu savainojumu gadā. Kam, uh... Paldies, un tagad es gribētu dot vārdu komisāram Andārkungam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par ieguldīto darbu šī jautājumā, jo īpaši gribētu pateikties Līnas kundzei par eh, to, ka tiks sagatavots rezolūcijas priekšlikums attiecībās komisijas priekšlikumu, kā arī pateikties viņai par darbu vairāk gadu garumā, eh, kas ir vērsts uz darba apstākļu uzlabošanu veselības aprūpas darbiniekiem. Eiropas parlamenta 24. Eh, februāra rezolūcija, kas tika pieņemta 2005. gadā, aicināja pārskatīt 2000 2000. gada 54. Mm, direktīvu. Jūlijā parlaments eh, pieņēma rezolūciju aicinot eh, komisiju sagatavot eh, priekšlikumu šīs direktīvas grozījumiem. Atbildot uz to, komisija uzsāka divpakāpju konsultāciju procesu ar Eiropas sociālajiem partneriem atbilstoši līguma normām. Pēc konsultācijām divas Eh, sociālo partneru organizācijas, HOSPEM un EPSU. noslēdz sarunas par ietvaru līgumu. Tas notika 2009. gada jūlijā. Kā jūs zinat, komisijas priekšlikums ir vērsts uz šī ietvaru nolīguma ieviešanu. Godātie deputāti, mēs zinām, ka savainojumi, kas gūti no asiem instrumentiem, ir viens no visplašāk izplatītajiem veselības aprūpas darbinieku veselību apdraudošiem riskiem Eiropā. Tīpaši tas attiecas uz cilvēkiem, kas strādā um, ātrajā palīdzībā, uh, neatliekamās palīdzības dienestos un uh, ķirurģiskajās operācijās. Komisijas vēlme bija, lai līgumā tiktu iekļaut arī tie punkti, uz kuriem Eiropas parlaments norādīja eh, savā 2006. gada rezolūcijā. Eh, mēs ceram, ka šī direktīva uzlabos veselības aprūpas eh, darbinieku aizsardzību un ar šo no līguma, kā arī padomas direktīvu, mēs ceram, ka tiks nodrošināta integrēta pieeja kas paredz riska izvērtēšanu, apmācību riska novēršanas pasākumu sakarā un informācijas izplatīšanas pasākumus. Šie pasākumi, kas ir arī minimālā prasība, ir patiešām vajadzīgi, ne tikai apsveicami. Godātie deputāti, noslēgumā gribētu vēlreiz pateikties par jūsu atbalstu komisijas priekšlikumām, uh, kur es ceru padome pieņems visai drīz. Paldies! Baldas Ārekungs, divas minūtes, tautas partijas vērtā. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Kā jau tika norādīts, uh, E, ievainojumi, kas gūti no asiem instrumentiem, ir viens no visplašāk izplatītajiem riskiem, kam ir pakļaut veselības aprūpas darbinieki Eiropā. Līdz ar to mēs šeit runājam par ļoti nopietnu problēmu e, ne tikai veselības aprūpas sistēmā, bet sabiedrībā kopumā. Komisijas priekšlikums e, dod iespēju padomēji atjaunot ietvaru lēmumu, kas tika noslēgts, stā, noslēgts starp eh, atbilstošajām arotbiedrībām. Mūsu mērķis ir nodrošināt augstāku aizsardzību veselības aprūpas darbiniekiem. Um, novēršot risku iegūt ievainojumus no jebkuriem asiem instrumentiem. Es domāju, mēs visi esam viensprātis, ka e, šādu ievainojumu sekas var būt ļoti nopietnas un tās var novest e, pie vīrusu infekcijas izplatīšanās, ieskaitot arī HIV. Es gribētu arī pasvītrot nepieciešamību gribu realizēt integrētu un praktisku pieeju šīs problēmas risināšanā. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par uh, finansiāliem, administratīviem un arī tiesiskajiem aspektiem, kas ir saistīti arī ar zināmiem ierobežojumiem, bet es ļoti ceru, ka tas netraucēs uh, mums uh, nodrošināt nepieciešamo aizsardzības līmeni veselības aprūpas darbiniekiem. Es domāju, ka tas dod iespēju dalību valstīm realizēt iedarbīgākus pasākumus uh, savās valstīs nekā tikai tie, kas šeit piedāvāti direktīvas uh, priekšlikumā. Un es gribētu aicināt komisiju sekot esošā nolīguma ieviešanai un informēt regulāri parlamentu par to, kā tas norit. Tā kā mums ir nepieciešams arī izvērtēt nepieciešamību nākotnē vēlreiz pārskatīt šo nolīgumu. Paldies, Čerks kundze. Četras minūtes. Čerks kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu Vispirms pateikties referentē Līnas kundzei par izcilo darbu, kā arī pateikties komisijai par to, ka jums ir izdevies saskaņot ļoti atšķirīgus viedokļus. Tāpat es gribētu pateikties komisāram Andāram. Šī ir jūsu otrā darba diena, un man šķiet, ka sākums uh, ir ļoti labs. Jo šī ir jau otrā direktīva vai direktīvas priekšlikums, eh, ko, pie, pie, pie kā Eiropas parlaments um, strādā kopā ar jums, un vēl pēc pāris dienām eh, jums būs iespēja uh, runāt vēl par vienu direktīvu. Es netērēšu laiku Bet es tikai gribētu norādīt, ka šis ir ļoti svarīgs tiesiskais instruments tieši veselības aprūpas darbiniekiem, jo gadā notiek apmēram miljons šādu negadījumu, kā rezultātā tiek gūtas traumas un ievainojumi, kas saistīti ar um, A, B un C hepat, uh, eh, vīrusu hepatītu um, iegūšanu, kā arī HIV inficēšanos. Mēs šo darbu sākām jau labu laiku atpakaļ un esam klauvējuši gan pie padomas, gan komisijas durvīm. Es domāju, mums vajadzētu apsveikt arī Hughes kungu, kurš ir ļoti veiksmīgi strādājis jau ilgākā laika posmā. Es gribētu paskaidrot, kādēļ um, mūsu sociālisti um, deputāti šodien ir īpaši priecīgi. Pirmkārt, mēs gribam uzsvērt, cik svarīgi ir nodrošināt veselīgu darba vidi. Un tas ir svarīgi ne tikai strādājošiem, bet arī viņu ģimenēm un pilsoņiem kopumā. Mēs jau šeit runājām par to, kāds varbūt sekas eh, asu instrumentu radītiem ievainojumiem uh, Bet te būtu jāpadomā arī par ekonomiskajiem aspektiem. Bilbao aģentūra eh, sniedz informāciju par to, kā pētījumi tiek veikti, un mm, pētījums ir parādījis, ka piemēram eh, šādi radītie ievainojumi eh, valsts ekonomikai var maksāt apmēram 0,6% no eh, tās IKP. Nākamais aspekts. Šajā gadījumā ļoti svarīgi ir tieši profilaks, un tā ir daudz efektīvāka nekā um, ārstēšana pēc tam. Un šeit ir jārunā par informācijas izplatīšanu, apmācību un arī darbības kontroli. Domāju, ka svarīgi ir pieminēt arī arotbiedrību nozīmi un sociālo partneru nozīmi, jo pretējā gadījumā mums vispār nebūtu šī ietvaru līguma un mēs nevarētu notrošināt profilaks. Cilvēki ļoti bieži kritizē arotbiedrības, sakot, ka tās pārāk dārgi izmaksā sabiedrībai, bet nevajadzētu aizmirst arī par tiem ieguvumiem un labumiem, ko dod arotbiedrību darbs. Mm, bez tam šis jautājums ir svarīgs arī Eiropas parlamentām. Eiropas parlamentām ir, ir jāaizstāv šī pozīcija. Mēs strādājam kopā ar komisiju, padomi, ar arotbiedrībām, un šī sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Un es ļoti ceru, ka šis gadījums kalpos par ļoti labu precedentu. Paldies, tagad došu vārdu Līnas kundzei atkal. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad es runāšu savas politiskās grupas vārdā. Un līdz ar to man ir iespēja pateikties visiem ēnu referentiem jo es to neizdarīju iepriekš, bet es gribētu vēlreiz pateikties uh, Stefanam uh, Hughes kungām, jo 2004. gadā tas bija viņš, kurš kopā ar Džonu Bauves uh, eh, skraidīja ap, apkārt un, un, un es pa uh, viesnīcām, uh, es atvainojos par slim, pa slimnīcām, lai redzētu, kāda ir situācija. Un mēs redzējām, ka tiešām jautājumu risināšana ir jāuzsāk nekavējoties. Mēs uzklausījām medmāsas ārstus, veselības veselības aprūpas darbiniekus, bija svarīgi ņemt vērā viņu viedokli. Stīvens jau pieminēja ieviešanas vadlīnijas, un es gribētu uzzināt, vai e, komisija grasās sagatavot ieviešanas vadlīnijas. Jūs domājat, ka ir ļoti svarīgi, lai tādas būtu? Tāpat es gribētu vaicāt, vai jūs zinat par to, kādu laika grafiku šī jautājuma um, virzīšanā ir iecerējusi padome, jo ir ļoti svarīgi, lai mēs rīkotos ātri un izlēmīgi, jo cilvēku veselības aprūpas sektorā ir gaidījuši ļoti daudzus gadus šo tiesisko instrumentu. Šeit jau tika norādīts, ka kaut arī uh, šī direktīva attieksies tikai uz veselības aprūpas nozares, gribētu, lai tik tā, tā tiktu attiecināta arī uz um, darba vidi cietumos, jo ir ļoti svarīgi aizsargāt arī cietumdarbiniekus. Bet eh, šeit viens no svarīgākajiem aspektiem ir noteikti vienreiz lietojamās šļirces, lai uh, darbinieki, veselības aprūpas darbinieki negūtu šādus ievainojumus. Tagad došu vārdu Lamberts koncei, trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, es arī gribētu pateikties Līnas kundzei un Hughes kungām par paveikto darbu, kaut arī mēs, protams, būtu gribējuši redzēt eh, šo likumdošanu eh, vēl ātrāk. ASV tā darbojās jau kopš 2001. gada, šur tur atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs tā ir, eh, bet Eiropas līmenī mēs, lūk, vēl neesam to pieņēmuši. Pasaules veselības organizācijas aplēs liecina par to, ka uh, 90% gadījumu veselības aprūpas darbinieki tiešā, tiešā veidā pakļaut šādam um, ievainojumu riskam. Katrā ziņā statistika nav iepriecinoša un uh, 11. punkts runā par pienākumu ziņot. Bet es domāju, mums vajadzētu domāt, kādēļ cilvēki neziņo par šādā veidā gūtiem ievainojumiem. Varbūt tas ir tādēļ, ka viņi nesaprot risku, varbūt viņiem ir bail no sekām, kas notiks, ja viņi zinos, ziņos par šādu ievainojumu, vai tas neietekmēs viņu karjeru. Uh, Atsevišķos gadījumos um, tālākā rīcība ir neefektīva, kaut arī tātad cilvēki informē par šādu ievainojumu gūšanu, viņi nesaņem ne tikai medicīnisko palīdzību, uh, bet arī um, nesaņem mm, nekādu atbalstu, ja viņi tiek atlaisti no darba, piemēram, uh, inficēšanās ar HIV gadījumos. Tāpat ir ticis veikts pētījums, ka veselības aprūpas darbinieki, kas strādā ārpus slimnīcu uh, vides, uh, viņi cieši vairāk no darba devēja netaisnīgas izturēšanās. Man tiešām ir liels prieks, ka um, uh, šis, šī vienošanās attiecās arī uz apkalpojošo personālu, uz um, interniem un uz asistentiem. Katrā ziņā šeit ir ļoti svarīgi atcerēties arī, ka obligātie apmācību pasākumi ir ļoti svarīgi. Tāpat visi jaunie darbinieki un kas ir darbinieki uz līgumu vai uz kādu noteiktu pagaidu laiku ir jāapmāca tajā, kā pareizi rīkoties. Šādos gadījumos. Šeit Bija jautājums par izmaksām. Aplēses liecina, ka profilaktiskie pasākumi un apmācība, ieskaitot drošāks instruments, veido vienu trešdaļu no visām izmaksām, kas saistītas ar asu instrumentu radīto ievainojumu problēmas vispār risināšanu. Katrā ziņā tas ir ļoti svarīgi, tīpaši tiem cilvēkiem, uh, kuri ir tiesiski atbildīgi pār profilaktisko pasākumu veikšanu. Paldies! Tagad Vlas kungs, divas ar pus minūtes. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji, ietver līgums par šādu ievainojumu novēršanu eh, veselības aprūpas nozarē ir trešais šāda veida līgums, kur ir noslēguši eh, sabiedrīsko pakalpojumu arotbiedrības. Ar Eh, Eiropā katru gadu ir vairāk kā miljons šādu ievainojumu, un šāds līgums ir solis pareizajā virzienā. Ja mēs šo līgumu atbalstīsim, tad uh, spēsim novērst lielu skaitu šādu ievainojumu. Tas nozīmē, ka būs drošāka darba vide, un mēs spēsim aizsargāt uh, veselības aprūpes. Uh, nozarē strādājošos no šādu ievainojumu radītajām sekām tomēr varētu rasties arī grūtības ar līgumā noteiktajām definīcijām, un man liekas, ka visam vajadzētu būt izdarītam tā, lai sociālie partneri e, sniegtu mums visu nepieciešamo informāciju un padomu beig beigās pieņem šo direktīvu. Es arī gribēju uzsvērt, ka darba devēju un darbinieku noslēgtais līgums ir unikāls Eiropas Savienības tiesiskais instruments kam nacionālā līmenī nav precedenta. Šāda pašregulācijas forma tiek izmantota to vidū, kurus eh, tieši skar šis tiesiskais instruments, un tas eh, varētu kalpot kā modelis. Tas nav uh, līdzīgi kā situācija, piemēram, ar CO2 samazinājumu vai harmonizācijas pakalpojumu nozarei. Eh, kur uh, daudziem uzņēmumiem jāievēro tās regulas, uh, kuras mēs viņiem uzspiežam. Paldies! Tagad Naštalkas kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi. Es gribēju pateikties referentiem Lin, Linas kundzei un Beres kundzei par lielisko darbu, Es esmu ārkārtīgi apmierināta, es pat esmu ārste, ka šeit Eiropas parlamentā mēs esam gatavi strādāt pie labākas aizsardzības nodrošināšanas veselības aprūpes darbiniekiem tieši e, saistībā ar asu instrumentu radītajiem ievainojumiem. Tomēr mani satrauc tas, ka progress ir ārkārtīgi lēns un komisija pie tā mm, ir ārkārtīgi lēni strādājusi, jo ir pagājuši jau pieci gadi, kopš mēs sākām runāt par šo jautājumu pirmo reizi, un četri gadi ir pagājuši, kopš eh, Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par to, ka nepieciešams sagatavot attiecīgu likumdošanas aktu. pēdējā parlamenta sesijā es strādāju kopā ar saviem kolēģiem Hjūzu un Linu pie šīs rezolūcijas projekta un rekomendēju to, ka visi pasākumi, kas tika iekļauti direktīvas projektā, tiktu pieņemti pēc iespējas ātrāk, un es gribētu aicināt nodrošināt vislabāko uh, veselības nozares uh, strādājošo aizsardzību. Paldies! Mauriņš Šārtērs kundze, divas minūtes. Priekšsēdētāji, komisāri, referenti, kolēģi. Es esmu ārkārtīgi apmierināta ar to, ka e, šorīt e, mēs varam runāt par direktīvas projektu, e, par asu instrumentu radītajiem ievainojumiem, jo šeit mums ir problēma, kur ir jārisina pēc iespējas ātrāk Mēs visi zinām, cik svarīgs ir šis jautājums un cik dramatiskas sekas šādi ievainojumi var radīt. Komisāra kungs, es esmu optimismu pilna par to, ka jūs vienosieties par uh, atbilstošu eh, direktīvas ieviešanas risinājumu un mēs varēsim ātri nodrošināt nepieciešamo progresu. Gribēju pateikties Linas kundzei un Hjūza kungam par padarīto darbu, jo tas ir jo tā ir mūsu atbildība, kā Eiropas parlamenta deputātiem, nodrošināt, ka mūsu pilsoņi tiek aizsargāti. Šeit mēs runājam par veselības aprūpas sistēmas darbiniekiem, bet uh, minējām arī uh, apkopējus, uh, cietumos strādājošos, cilvēks, kas strādā izglītības nozarē. Bet mums ir arī nepieciešams izglītot mūsu pilsoņus, mums jāpārliecinās, ka viņi neuzņemas nevajadzīgu risku vai pakļauj riskam darbiniekus. Es uzskatu, ka mums Eiropas parlamentā ir jāmobilizējās un jāpievienojas referentiem, lai nodrošinātu, ka šo direktīvu pareizi ievieš visās dalību valstīs. Mums arī ir jāsako tam, kā šo te formulējumu ievieš dzīvē. Tas, tā ir mūsu atbildība. Un, un tas mums ir jādara visiem kopā. Paldies! Tagad raptī kundzei vārds trīs minūtes. Priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties deputātiem, kas šeit strādāja agrāk. Es vēlētos pateikties Jūza kungam, Līnas kundzei, vēlētos pateikties arī ēnu referentiem. Es domāju, ka ir paveikts patiešām pamatīgs darbs pie temata, kas uh, Eh, mani skar arī personīgi. Mans vīrs ir ārsts, un pirms dažiem eh, gadiem viņš inficējās ar ādatu. Es zinu, eh, ko tas nozīmē izdzīvot bailes ģimenē. Ģimenē, kurā ir kāds veselības sektora darbinieks, kas ir inficējies. Šīs dienas patiešām bija smagas, tad, kad mēs gaidījām analīžu rezultātus. Tieši tāpēc es vēlētos vēlreiz sirsnīgi pateikties par paveikto darbu. Es vēlētos teikt arī, ka esmu patiešām apmierināta uh, par to, ka pirmo reizi darba devēja savienība un arī darba ņēmēja savienība ir uh, kopīgi nonākušas pie vienošanās. Man ir radusies sajūta, ka Eiropas Savienība ir panākusi savus mērķus, un pirma, viena no pirmajām reizēm lēmumi tiek pieņemti kopā ar pilsoņiem. Es vēlētos vēlreiz atgādināt to, ko es tika pieminēts. Es domāju, ka ir patiešām svarīgi to atkārtot. Viens miljons ievainojumu ar asiem priekšmetiem uh, notiek katru gadu. Vajadzētu vēlreiz skaidri norādīt, ka Eiropas parlaments šeit ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu. Jau kopš 2005. gada Eiropas parlamenta deputāti nodarbojas ar šiem jautājumiem. Jāatcerās, ka trūkst darbinieku. Arī manā valstī Grieķijā veselības aprūpes sektorā ir par maz darbinieku. Es domāju, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi pie tā strādāt, lai mēs ātri varētu īstenot šo direktīvu. Galu galā šeit ir runa par lēmumu, kas ļautu sasniegt Eiropas Savienības sociālos mērķus. Es vēlētos vēlreiz atgādināt, ka komisija pavisam nesen šeit parlamentā runāja par to, un tas bija jaunievēlētais komisijas priekšsēdētājs, runāja par tā saucamajām baltajām darba vietām, par veselības aprūpas sektora darbiniekiem. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šajā sektorā būtu vēl vairāk darba vietu. Es vēlētos visiem vēlēt eh, daudz veiksmes, vēlētos vēlēt veiksmes eh, arī komisāram. Un vēlētos piebilst eh, vēl sekojošo. Cerkas kungs pirms neilga brīža teica, ka jums darba sākums ir bijis ļoti labs. Es vēlētos atkārtot to vēlreiz. Ir ļoti svarīgi, lai darbs tiktu uzsākts pareizi. Mums ir jādomā par eh, sociālās sektora darbiniekiem. Mums ir par viņiem jāiestājas, jo tas ir visu Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies! Tagad Ronculī kundzei divarpus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī varu pastāstīt par savu pieredzi. Strādāju mm, slimnīcā 15 gadus. Uh, un eh, daļu no šiem gadiem es strādāju arī eh, operācija istabā. Un arī man iedūrās inficēta adata, un man bija ar bažām jāgaida testa rezultāti, un šo te, šī, šajā te periodā, tad, kad es zināju, ka es varētu būt inficēta ar kaut kādām slimībām, uh, Tātad mana pieredze rāda to, ka mums būtu jāatbalsta šī rezolūcija, tādējādi dodot tiesisko pamatu šai, šim līgumam, lai nodrošinātu lielāku drošību un noteikti minimālos veselības un drošības standartus. 10% no visiem darbas, darbiniekiem Eiropā strādā veselības aprūpē, un eh, katru gadu mēs varam runāt par 1,2 miljoniem ievainojumu ar asiem instrumentiem. Un bieži cilvēki, kas tiek šādi ievainoti, bieži aiziet no darba. 2,5% gadījumu šāda veida ievainojumi noved pie inficēšanās ar HIV un AIDS. Ņemot vērā visus šos nopietnos riskus, eh, kuriem ir pakļauta veselības aprūpes uh, sistēmas darbinieki, cilvēki vienkārši nevēlas strādāt šajā nozarē, un uh, bieži mēs saskaramies ar problēmu, ka mums nepietiek darbinieku. Mūsu veselības aprūpas sistēmas tādējādi cieš, un uh, sistēmas darbinieki cieši no stresa un uh, papildus spiediena. Pēc uh, ievainojuma ar asiem instrumentiem ir jāgaida apmēram seši mēneši, lai uh, pārliecinātos, vai cilvēks ir, ja vai, vai cilvēks ir inficēts ar uh, kādu slimību vai nav, piemēram, ar hepatītu C. Tātad mums ir jāpieņem visi nepieciešamie pakāpu, pasākumi, lai noteiktu nepieciešamos noteikumus un arī uh, strādājošie tos ievērotu. Paldies priekšsēdētāji, Čerecki kungs tagad runā. Mēs eh, runājam par problēmu, kas tikai kļūst aizvien nopietnāka. Uh, un uh, kļūst par vienu no galvenajām problēmām veselības aprūpas jomā. Es gribēju nedaudz parunāt par statikas, statistikas datiem. Eiropas Savienībā ir apmēram viens miljons ievainojumu ar asiem instrumentiem gadā. ASV ir apmēram 380 tūkstoši šādu ievainojumu. Sau, bet amerikāņi paši norāda, ka šis eh, skaitlis nav precīzs, tas ir pārāk zems. Un šādi ievainojumi skar ne tikai veselības aprūpas sistēmas darbiniekus, bet arī pacientus, jo arī viņiem pastāv šāds risks. Mums ir jāatzīst, uh, ka šādos gadījumos ir jāmaksā lielas kompensācijas summas un šo naudu maksā slimnīcas. Iepriekšējie runātāji norādīja, ka profilakse ir ārkārtīgi svarīga, jo tieši profilakse vienmēr ir lētāka nekā ārstēšana inficēšanās gadījumā. Šī rezolūcija uh, noteikti pelna mūsu atbalstu, un tā ir atbilstoša atbilde eh, tām prasībām, ko mēs saņēmām no veselības aprūpes sektora. Tīpaši ņemot vērā to, ka problēma kļūst tikai nopietnāka, kompensācija apjoms arī pieaug. Un šis finansiālais aspekts arī būtu jāņem vērā, tas ir nozīmīgs. Uh, Mana politiskā grupa atbalsta šo rezolūcijas projektu un mēs uzskatām, ka šajā rezolūcijā mēs e, esam atraduši risinājums daudziem izaicinājumiem un mēs varam apmierināt veselības aprūpas sistēmas darbinieku vajadzības. Paldies! Tagad ir divi e, runātāji, brīvais mikrofons. Pirmais būs Papa Nikolau kungs, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšādētāji! Es vēlējos šodien runāt, lai apsveiktu referentus un arī visus, kas ir ierosinājuši šīs diskusijas. Mēs vienmēr sakām, ka Eiropas Savienībā vajadzētu būt tuvākai tās pilsoņiem. Es domāju, ka šajās diskusijās mums ir izdevies to panākt. Es eh, nesen runāju ar kādu kolēģi, ar jaunu ārstu, Viņš teica, ka e, šīs diskusijas ir ļoti svarīgas. Mums vajadzētu patiešām pastāstīt pilsēņiem, ko mēs darām. Profilakse ir ļoti nozīmīga. Mums vajadzētu informēt e, visus tos, kas strādā slimnīcās un veselības aprūpas sektorā. Tas ir izšķiroši. Ir visiem skaidri jāpastāsta, ka uh, cilvēki taču strādā ļoti ilgas stundas, ļoti uh, smagos apstākļos. Mums vajadzētu šiem uh, cilvēkiem ļaut izmantot novēršanas pasākumus. Slimnīcās mums ir vajadzīgs vesels personāls, cilvēki, kas neslimo. Un, lai to panāktu, mums vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk. Tā, lai šie ārsti varētu rūpēties par pacientiem. Paldies! Kādenbergas kundzei vienu minūti. Mūsu Politikā galvenais mērķis ir radīt ietveru nosacījumus, kas ļautu Eiropas Savienībā nodrošināt augstu dzīves līmeni visiem iedzīvotājiem. Lielākais izaicinājums ir nodrošināt darba vietas un saglabāt šīs darba vietas, taču nevajadzētu aizmirst, ka šīs eh, darba vietas nedrīkstētu mm, cilvēkus apdraudēt, nedrīkst apdra ne, apdraudēt šo cilvēku veselību. Tieši tāpēc ir vajadzīga profilakse un drošība darba vietās. Esmu pārliecināta, ka īstenojot šo direktīvas priekšlikumu, kas jau sen bija jāīsteno, tiks radīti tādi nosacījumi, kas ļaus nodrošināt uh, labus apstākļus veselības sektorā, kur cilvēki bieži saskaras ar risku. Es domāju, ka visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs ir pēc iespējas ātrāk īstenot šo direktīvu. Paldies, tagad dod vārdu komisāram. Lielas paldies! Pirmkārtām es vēlētos teikt, ka esmu ļoti apmierināts, ka šis priekšlikums ir guvis tik plašu atbalstu parlamentā. Es nožēloju, ka šis process ilga daudz ilgāk nekā daudz no jums to būtu gaidījuši, taču, jebkurā gadījumā, esmu pārliecināts, ka sociālajam dialogam ir jānotiek. Mums ir jārespektē mūsu sociālo partneru viedoklis. Tas nodrošina ne tikai šī lēmuma leģitimitāti, bet tas palīdz šo, šo lēmumu arī īstenot. Galu galā tie, kas īsteno šo lēmumu, kas ir pieņemts šādā koleģiālā veidā, vēlēsies nodrošināt, lai īstenošana patiešām būtu veiksmīga. Ir sagatavots darba dokuments, to ir sagatavojuši sociālajie partneri, kura tiek skaidrota pamatlēmuma īstenošana. Es domāju, ka mēs varam patiešām ticēt, ka šīs dokuments spēlēs nozīmīgu lomu galīgajās sarunās padomē. Tādējādi tiks dota atbilde arī uz bažām pār šī lēmuma īstenošanu. Tāpat tika paustas bažas par ilgtermiņa izsekošanu, kā šis lēmums tiks īstenots. Arī tas tiks darīts. Mēs sekosim līdzi direktīvas īstenošanai. Vēlētos vērst jūs uzmanību tekstam, kur, tie, kur ir teikts, ka sociālajā partneri sekos līdzi šīs direktīvas īstenošanai piecu gadu laikā un sniegs atbildes komisijai par šīs direktīvas īstenošanu. Ir ļoti svarīgi sekot līdzi īstenošanai un eh, sekot līdzi izmaiņām e, ievainojumu skaitā. Tas ir būtiski, jo jebkurai no iesaistītajām pusēm ir jādod iespēja gūt atbildes uz saviem jautājumiem. Gribētu vēl piebilst, ka strādāju komisijā tikai otro dienu. Komisija darbojas tikai otro dienu, un to norādīja daudz runātāju uzstājoties. Ir ļoti svarīgi, lai komisija pievērstu uzmanību uh, nedaudz piemirstajām cilvēku grupām Eiropā. Tas ir profesijas, tāda profesija pārstāvja, kas bieži vien bieži nepauž savu viedokli, un tieši tāpēc tiek nedaudz aizmirsti, vismaz agrāk tika aizmirsti. Veselības aprūpas sektors ir ļoti svarīga joma. Mums eh, tam ir jāvēlta daudz uzmanības. Šeit nav runa tikai par to, ka slimnīcu darbinieki tiek pakļauti a, ievainojuma riskam. Mums ir jāatcerās, ka viņi bieži vien strādā ļoti ilgas darba stundas. Mums ir jāizveido visaptvaroša pieeja, lai pievērstu uzmanību šādām cilvēku grupām. Tas ir īpaši nozīmīgi krīzes laikā. Fiskālā konsolidācija noteikti ietekmēs šo cilvēku darba apstākļus. Tieši tāpēc mums e, šim jautājumam ir jāpievērš pēc iespējas vairāk uzmanības. Lielas paldies, komisār! Vēlētos pateikties arī šo debašu iniciatoriem. Un cerēsim, ka situācija uzlabosies. Paldies, līdz ar to debatas ir beigušās un balsojums būs.